Tagad, eh, kolēģi, mums ir balsojuma skaidrojums. Sāksim ar budžetu 2012. gadam. Foks kungs vēlas eh, sākt ar skaidrojumu par savu balsojumu. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šodienas balsojums par budžetu vēlreiz parāda